plašākas atbildes, eh, kurām eh, iespējams nepietika laika īsajās atbildēs. Paldies! Pirmām kārtām eh, vēlos sacīt paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem, vēlos sacīt paldies par iespēju būt jūsu priekšā, runāties ar jums. Paldies Junkera kungam, kurš Eh, man uzticējās un kura dēļ, principā, esmu jūs priekšā. Un eh, pirms šķiramies, vēlos vēl īsumā pieskarties tam, kāds ir mans redzējums eh, enerģētikas savienības sakarā, varbūt pieskaršos arī atsevišķiem konkrētākiem aspektiem. Tik tiešām situācija ir tāda, kad esam bijuši spiesti reaģēt, uh, Ehm, pēc kopš 2009. gada krīzes jāatzīst, ka nesam darījuši pietiekami, eh, lai mm, gādātu par mūsu energopiegāžu drošību. Mums ir bijis jārisina mm, tādi degoši jautājumi un tādi strateģiskas nozīmes jautājumi, klimata politika, ehm, globālas kaut kādas sadarbības eh, līnijas ir palikušas varbūt novērtā. Uh, mūsu klimata centieniem klimata politikas nozarē ir jābūt nākotnē vērstiem. Šeit principā mūsu uzdevuma nostāja ir nepārprotama, un šai sakarā tātad, mūsu solījums ir samazināt uh, stratēģijas 2020 mērķus. Um, tātad šī tā formula 20, 20, 20. Patēriņa samazināšana, energoefektivitātes pieaugums, atjaunojama energoresursu īpatsvars, visi tātad pie atzīmes 20%. Un, ja runājam par 2030. Um, gadu, tad uh, šeit mūsu uzdevumi ir šādi. Par 30% zemāks enerģijas patēriņš. Šeit mums ir ļoti plašas iespējas un potenciāls. Ir uh, vairākas iestrādnes, uh, no vienas puses strādāt energoefektivitātes jomā, no otras puses darba vietu radīšanā, tā saimniecības tādā um, aktivēšanā, zaļā izaugsmē, viedā izaugsme. Nākamais tātad uzdevums eh, vismaz 27% atjaunojamo energoresursu īpatsvars eh, patēriņā. Un vēl viens eh, šāds mērķis, uzdevums. Domājot par 2050. gadu, tik tiešām ceru, ka izdosies rast vienošanos ar eh, pasauli, partneriem no pasaules eh, un vienoties par mīnus 80%. Nu, lūk, tā reāli izpaudīsies eh, šādās, šādās koordinātēs darbosies mūsu enerģētikas savienība, un to grasāmies panākt caur efektīvāku vienoto tirgu, starp eh, arvien labāk un ciešāk eh, nodrošinātiem starpsavienojumiem. Šeit eh, ir mūsu konkurētspējas atslēga, tas ir tas, ko sagaida mūsu uzņēmumi, mūsu ražošana, tas ir tas, ko sagaida mūsu patērētāji. Un domājot par šo mm, pāreju uz tādu tautsēmniecību, kur raksturos zemes oglekļa izmešu līmenis, uh, Nu, šeit arī tā recepte ir skaidri zināma eh, - energoefektivitāte, atjaunojama energoresursi. Nu, lūk, un caur šajā, caur darbību šajos divos virzienos panāksim arī to, ka esam mazāk atkarīgi no importētas enerģijas. Un visbeidzot, kas gan nav nebūtu maz svarīgi, Mums ir jādomā par to, kā labāk, efektīvāk uh, uzrunāt mūsu starptautiskos partnerus, kā uh, panākt to, ka mums ir stiprākas kārtas šajā starptautiskajā spēlē un mūsos ieklausās un uh, seko mūsu argumentiem. Un uh, mans pirmais neatliekamais uzdevums stājoties komisāra samatā ja man šis gods tiks uzticēts, būs kopā ar kolēģiem sagatavot plānu ārkārtas situācijām. Tieši ārkārtas avārijas dažādām situācijām, kad, piemēram, nākotnē varētu izrādīties, ka tiek aizgriezts gāzes krāns, piemēram, melnraksti komisijas eh, kabinetos jau tiek eh, gatavoti, un esmu pārliecināta, ka drīz šie dokumenti arī būs gatavi. Nu, lūk, ar šādu skaidru redzējumu, eh, veicamā uzdevumu apziņu, ejamā ceļa apziņu un izpratni, mēs gūsim panākumus. Paldies! Paldies, Bratušekas kundze, tātad komisāris kandidātas kundze. Paldies par šiem noslēguma vārdiem. Paldies, eh, kolēģi, jums eh, no komitējiem NV un ITRE. Paldies visiem sabiedrības pārstāvjiem, kas mūs pagodināja ar savu klātbūtni šeit, vai arī sekoja līdzi šai sarunai tīmeklī. Un eh, jaunākā informācija. ITRE, pulkstens astoņos šovakar, koordinātora sanāksme. Un rīt mēs visi, itre locekļi, e, tiksimies, lai uzklausītu Jirkī Katainēnu pulkstens desmitos no rīta. Paldies! À, un vēl. Papildu informāciju NV locekļiem. mēs eh, uz koordinātoru sanāksmi tiekamies eh, pusastoņos un deviņos, un tad pēc tam būs apvienotā ITRE un NV eh, koordinātāru sanāksme deviņos, un tā ilgs stundu.